To, Kolēģi, tagad sekos balsojumu skaidrojumi. Un wie üblich darf ich die Kolleginnen un Kollegen bitten. Lūkšu kolēģus, kas nevēlas piedalīties šajā procedūrā, doties ārā no zāles. Richten. Un für diejenigen, die noch im Saal stehen und sich unterhalten, da werde ich mir die Freiheit nehmen. Un tie, kas joprojām atrodas zālē un piedalās sarunā, nu, lūdzu, vismaz eh, vēlākais pēc divām minūtēm dodieties ārā no zāles. Paldies. Also, wir kommen nun zu, zu den Erklärungen zur Abstimmung. Tagad balsojums skaidrojumi. Es gribēju jūs informēt, ka daudzi kolēģi vēlas skaidrot savus balsojumus, nu varbūt visu nepaspēsim, un vēlākais 14.45 mums ir jābeidz balsojumu skaidrojumi, lai attiecīgie dienesti varētu sagatavot zāli sēdēji, kas sāksies 15.00, un jūs to varat iesniegt arī rakstiskā veidā. Tātad balsojuma skaidrojumi par. Nē, tomēr kolēģis par reglamentu vēlas runāt. Arnot kungs, sēdētāji. Nu, vai šeit ir kaut kāds uh, studentu kopmītnes vai parlaments? Es gribētu te jūsu uzmanību vērst uz vairākiem jautājumiem ar ETP un ALDE uh, grupu. Mēs vienojāmies par uh, uh, konkrētu rezolūcijas tekstu un par humāno situāciju Jemenā. Divas politiskās grupas ETP un SD vienojās pārcelt balsošanu par pāris nedēļām, bet viņi īsti nepaskaidroja, kādēļ, un jūs vienkārši likāt par to balsot. Nu, nopietni tā nav demokrātijas izpausme priekšsēdētāji kungs. Paldies! Arnota kungs. Šis nav nekāds studentu klubs, šī tieši ir demokrātija, un tādēļ mēs arī balsojam saskaņā ar demokrātijas principiem, un vairums kolēģu bija par uh, vēlāku balsošanu. Un otrām kārtām jūsu politiskajai grupai bija iespēja celties kājās. Es eh, jautāju, vai ir kāds, kas ir pret Lunačekas kundzes mutisko grozījumu. Vispār neviens nepiecēlās kājās. Es vaicāju, vai kāds varētu balsot pret. Jūs varējāt nekavējoties piecelties kājās. Jūs arī necēlāties un tādēļ mēs arī nobalsojām, kā pieprasīja Lunačekas kundze. Un tas ir viss saskaņā ar uh, reglamentu. Lūdzu, Arnata kungs priekšsēdētāji priekšsēdētāji kungs, mums īsti nebija skaidrs, par ko mums īsti ir jābalso vai pret ko jābalso. Es nevaru balsot pret, ja nezinu, pret ko es balsoju. Paldies, Arnota kungs. Nu, parasti ir tā, ka šeit Eh, ir kāds atbildīgais no katras politiskās grupas. Ja es būtu atbildīgais no jūsu politiskās grupas, tad es noteikti tajā brīdī būtu devis zīmi savai grupai celties kājās. Jūs to nedarījāt, un tādēļ mēs balsojam par Lunačekas kundzes priekšlikumu atbilstoši noteikumiem. Tagad būs balsojums skaidrojumi par Sērbijas progresa ziņojumu 2015. gadā. Pirmais uzstāsies Selīmoviča kungs. Lūdzu. Thank you very much. Paldies priekšsēdētāji. Es ceru, ka Serbijas uh, iestājas sarunas turpināsies un ka vienā brīdī tā varēs kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Bet, protams, joprojām situācija ir nestabila un Mums ir jāuzdod jautājums, kāda izskatās Eiropas Savienības ārpolitika, ko tā piekopīja attiecībā uz Krieviju, un tā var izdarīt zināmu spiedienu uz Krieviju, un te ir arī uh, militāras operācijas kopīgi ar Krieviju un tā tālāk. Tieši tādēļ mums ir jāpieprasa, lai Serbija turpinātu iet pa Eiropas integrācijas ceļu, jo tā ir šīs valsts nākotne un komisijai vajadzētu vairāk palīdzēt uh, Serbijai, lai tā varētu atbrīvoties no Krievijas skavām. Uh, komisijai ir jābūt pašpārliecinātākai, tāpat kā Serbijai. Tas ir ļoti aktuāli gan mūsu, gan Serbijas interesēs. Paldies, Selimovičs kungs, Hanan kungs. Thank you, Mr. Lielas paldies priekšādātāji. Ukraina jau ir cietusi, izcietusi savu daļu ciešanu, un šīs valsts jaunākajā vēstures grāmatā Sergejs Plohī salīdzina šos laikus ar Staļina laikiem, kad viņš aizsāka badu un nacistu laiku. Eh, viņš teica, lūk, toreiz tā bija visbīstamākā vieta pasaulē, kur būt par cilvēku. Un pat salīdzinot ar to laiku, sarežģītajiem laikiem, Krīmas tatāri šobrīd cieš, jau toreiz viņi cieta vēl vairāk, un šobrīd tā, tā šī situācija atkārtojas. Man ir skaitļi, kurus man iedeva šīs kopienas vadītāji, un viņi stāstīja faktiski tieši to pašu, ko jūs šeit rakstāt rezolūcijā. Visi veidi pamatbrīvības tiek pārkāptas cik lielā mērā šis parlaments var iejaukties šai situācijā, šai attālajā zemes nostūrī. Tas gan ir pilnīgi cits jautājums. Nu, vismaz tad skaidri un gaiši paši sev pateiksim, kurā pusē esam, kam jūtam līdzi, bet ir tādi kolēģi šeit parlamentā, kas Putinam meklē visādus aizbildinājumus un aizbilda viņa agresīvu pret uh, tatāriem. Paldies! Herr Kollege Hennen, ich war mir nicht. Hennen kungs, es īsti nezinu, vai jūs uh, runājat par Serbiju vai nē, bet nu es tagad pārliecinājos, ka nē. Un jūs arī vēlties runāt par uh, citiem ziņojumiem, ņemiet to lūdzu vērā. Pospišil kungs. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem podpořil zprávu, která... Priekšādātāji, paldies. Es atbalstīšu ziņojumu par Serbiju jo arī Čehijas interesēs ir rīkoties tieši šādi, tas ir Eiropas Savienības interesēs, lai Serbija kļūst par ES dalību valsti. Tāpat laikā, protams, mums ir jāiev, jāievēro visa veida politiski noteikumi, nosacījumi attiecībā uz tiesiskumu. Mums ir jārunā šai ziņojumā gan par progresu, gan arī par kļūmēm un trūkumiem, un ārkārtīgi svarīgus trūkumiem arī norādīt. Mums ir jānorāda, kurās lietās Serbijai vēl ir jārīkojas, kas jāizdara Domāju, īpaši svarīgi raudzīties uz tiesiskam jomu. Tieši šajā jomā viņi vēl ir ļoti tālu atpalikuši no mūsu normām. Ir jāstiprina tiesu sistēmas neatkarība, ir jāspēj nodrošināt šos konstitucionālos tiesiskumu elementus. Tas attiec arī uz prokuratūru. Ir arī vēl citi aspekti, kas saistīti ar šīs valsts attiecībām ar Krieviju. Ja viņi vēlas iestāties Eiropas Savienībā, tad cik, tik cieši turēties pie Krievijas nedrīkst. Uz to mums arī jānorāda. Paldies. Paldies. Tagad Mamīkin kungs. Paldies jums, priekšsēdētāji kungs. Pēdējie gadi vispār nebija viegli Eiropas Savienības un Serbijas attiecībās nākotnes ceļā izvēles sabalansēšanā ar vēsturisko atmiņu pilsoņu kara un nato bombēšanas faktori attiecību normalizēšanā ar kosovu pārējiem kaimiņiem vispār izvēles nepieciešamība starp eiropas savienību un krieviju kaut gan vispār tādas nevajadzētu būt tas viss tagad spēlē principiālu lomu tagadējās serbijas dzīvē un turpinās spēlēt arī nākamajos gados un pat desmitgados serbija tomēr inicijēja un dotajā brīdī aktīvi izteno vairākas reformas lai ekonomiski politiski sociāli kā arī likumdošanas ziņā tuvinātos eiropas savienībai. pašlaik tai pieder visai svarīga loma eiropas migrantu krīzes ietvaros ņemot vērā esošos izaicinājumus un tā tālāk. un kamēr līdz valsts pievienošanai eiropas savienības valstu saimei vēl ir jāatrisina vairāki izaicinājumi nevar iedomāties ne eiropu ne rietumbalkānus ne balkānu reģionu bez serbijas. paldies! Paldies Mamikina kungam, tagad Jāra kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es arī balsoju par šo progresa ziņojumu, jo, manuprāt, tas ir labi pārdomāts un Labi ir tas, ka mēs vispār sarunājamies, mēs runājam par sasniegto progresu, un uh, arī kļūdas uh, nebaidāmies kritizēt, jo mēs vēlamies, uh, lai tur būtu demokrātiskās pamatvērtības, lai Serbijā būtu arī ekonomiskais uzplaukums. Protams, ir arī ēnas puses, bet varētu teikt, ka trūkumi zināmā mērā var uh, iedrošināt, turpināt sarunas, konstruktīva kritika nāk par labu un nevajadzētu uzreiz viņiem solīt arī iestājas perspektīvas, ir vienkārši jāuzsāk sarunas uh, par kopīgām vērtībām, uh, par to, kā mēs varam uzņemties atbildību šajā kontinentā. Es domāju, ka šis noteikti nav pēdējais progresa ziņojums, bet nu esmu katrā ziņā gatavs uh, turpināt sadarboties ar kolēģiem un es gribēju pateikties referentam. Paldies! Paldies Jāra kungam!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 Tieši varam teikt, ka 2015. gads bija tāds ļoti revolucionārs, runājot par attiecībām starp Serbiju un ES. Pēc trim gadiem, kad bija uzsāktas sarunas par iestāju, tagad ir arī pieņemts lēmums par konkrētu sarunu nodaļu atvēršanu. Un tas ir noticis pateicoties Serbijas konstruktīvajai politikai, it sevišķi sadarbībai ar kāmiņu valsti Kosovu. Un arī imigrācijas krīzes laikā Serbija bija pietiekam aktīva. Es atbalstīju šo ziņojumu, jo uzskatu, ka Belgradā pieņemtie lēmumi ir īstā, nu, zināmā mērā mūs pasargājuši no humānas krīzes. Jāsaka gan, ka Serbija joprojām cīnās ar dažādām grūtībām, ņemot vērā tās uh, iekšlietu sistēmu. Sarunas ir uh, teju teju uzsākušās, tās nebūs vienkāršas, bet Ir vēl kāda problēma, par ko neesam pietiekami daudz diskutējuši. Tā tad tā ir sarežģītā ekonomiskā situācija. Ir daudz migrantu, kas ierodas Norvēģijā un Zviedrijā un ir Serbijas pilsoņi. Izskatās, ka situācija Serbijā ir bēdīga un tā ir jāuzlabo. Paldies! Paldies! Jaslaveckas kundzei! Tas bija viss par Sērbiju, un tagad būs balsojuma skaidrojumi par Kosovas integrācijas procesu. Hēnana kungs. Thank you, Mr. Speaker. I'm now back on the right page. Paldies. TKTM piesaistīja um, manu uzmanību. Kaut kas ļoti standarts. Šeit proti ir eh, Kosovas eh, korupcijas skandāla noregulēšana, iesaistot Eiropas korupcijas apkarošanas vienību. Kāpēc ir tā, ka šī korupcija ir endemiski piemītoša šajā teritorijā? Uh, Es domāju, ka šeit ir tas pats iemesls, kā Eiropas Savienība. Un pat arī Baroka kungs nemaz nav tik slikts, viņš ir brīnišķīgs cilvēks, viņš arī tagad iesaistās šajā sarunā. Bet gribu teikt, ka šeit nav tāda īsta mehānisma, kas sauktu cilvēkus pie atbildības, pie atbildīgas rīcības. Ja cilvēki, kas ir amatos, ja viņiem nevajag neko skaidrot, uh, vēlētājiem, tad viņi arī iekārtosies ērtāk. Kosova nevar būt demokrātiskā, viņai to neļauj. Tātad viņiem tiek uzspiesta valdība, un rezultātā šī uzspiestā valdība arī kalpo pati savām interesēm, un tas ir neizbēgami. Un šeit mēs atkal redzam šo pašu principu. Šis pats princips tiek pacelts arī visai Eiropas līmenī, un eh, rezultātā arī tādi personāļi kā Elmas Broks tiek ievēlēti. Paldies, tagad Pauspišilkungs. Děkuji pěkně, pane předsedo. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu viens no tiem politiķiem, kas uzskata, ka mums ir jārunā ar Kosovu un jāpiedāvā ilgtermiņa perspektīva arī ceļš uz iespēju iestāties Eiropas Savienībā. Uh, Lai arī Kosova neatzīst piecas Eiropas Savienības dalībvalsts, esmu pārliecināts, ka šāda perspektīva ir ļoti svarīga, un ja mēs tiešām gribam, lai šī valsts būtībā nākotnē kļūtu par demokrātisku valsti, lai būtu respektēta likuma vartura un lai tur būtu ekonomiski izaugsme. Bet jāsaka, ka šis ceļš vēl ir ļoti garš. Un mums ir jāsaprot, mm, ka Kosova varbūt nākamajos 10-15 eh, gados nekļūs par Eiropas Savienības dalībvalsti. Šajā ziņojumā ir pasvītroti ļoti svarīgi aspekti, piemēram, endemiska korupcija, arī necīnīšanās pret organizēto mm, noziedzību, likuma varas respektēšana, un tas pat ir svarīgāk nekā viss ekonomiskās reformas. Un esmu ļoti priecīgs, ka tas viss ir šajā ziņojumā, tāpēc atbalstīšu šo ziņojumu. Paldies, Pospišilkungs. Tagad Mamikinkungs. Paldies jums, priekšsēdētāji kungs. Kolēģi, kā mēs zinām, eh, Kosovā vienpusēja kārta pasludināja savu neatkarību un joprojām piecas dalībvalstis Eiropas Savienībā nav atzinušas to. Bet skaidrs, ka nav nu, iespējams uh, sadarboties un pilntiesīgi implementēt um, Eh, visus dokumentus kamēr eh, kosovas valstī nebūs normālas attiecības ar kaimiņiem un ar serbiju bet tas ir tikai pirmais aspekts. otrais aspekts protams eh, cīņa pret korupciju narkotiku tranzīts uz eiropu ārkārtīgi augsts bezdarba līmenis un citi faktori nivelē objektīvi tos panākumus kuri kosovas valstī ir arvien tuvāk integrējoties ar eiropas savienību. protams es atbalstu šo rezolūciju nobalsojot par bet jāatzīst ka tik daudz vēl darāmā gan eiropas savienībai gan kosovas valstij ka priekšā ir vairāki steidzami darbi. paldies! paldies mamīkin kungs! jāra kungs tagad. paldies priekšsēdētāji! es uzskatu ka ir ļoti labi, ka mēs nu pat runājām par Serbiju un tagad par Kosovas Eiropas integrāciju. Es domāju, tas ļoti labi pierāda, cik liela ir Eiropas Savienības vidutāja loma eh, šajā reģionā. Un tāpat tas demonstrē, cik ļoti svarīgas eh, šīs abas valstis ir Eiropas Savienībai. Manuprāt, mums šī vidutāja loma ir jāspēlē nu, pēc labākās sirds apziņas un ir arī atzinīgi jāvērtē Kosovā sasniegtais. Protams, ir jāatrisina arī šīs attiecības ar Sērbiju, tādēļ abām valstīm ir jāsarunājas, mums ar viņiem ir jāsarunājas, un esmu noraizējies arī par to, ka Kosovā joprojām nav tādas īsti funkcionējošas valsts pārvaldes, un, protams, arī pret korupciju ir jācīnās, bet ar abām valstīm ir jāsarunājas, un uh, tām ir jāsadarbojas arī savā starpā. Paldies, Jāra kungs, Jāžlovieckas kundze. Dziękuję, panie przewodniczący. Oceniam. Paldies, priekšsēdētāji. Situācija Kosovā un visi šie gadi. Vispirms mums jāfokusējas uz situācijas kompleksumu. Vispirms ir vienošanās ar uh, Belgradu. Un arī attiecīgie noteikumi, skan, kuriem Serbijas dzīvotāji tur dzīvo, ir arī zinām uzlabojumi, un tajā pat laikā šī valsts ir e, kļuvusi arī tāda kā patoloģiska valsts, un e, tāpēc arī tā ir sarežģīta Eiropas Savienībai. Mēs redzam, ka arī asamblējas darbs tiek bremzēts, un šī misija, kuras nolūks bija pielāgot šo Kosovas situāciju, ņemot vērā mūsu standartus, tā tiek bremzēta vai slēgta dēļ korupcijas. Un Kosova daudzu gadu garumā ir bijusi dažādu kontrabandas formu avots un tranzītvēls Kosovu nevar atstāt savā ziņā, un tāpēc es atbalstīšu šo rezolūciju, jo Eiropas Savienība ir jādara viss, ko tā var, lai atbalstītu šo valsti. Uh, Eiropas Savienība nedrīkst ļaut, lai vēl viena neveiksmīga valsts turpina eksistēt pie robežām. Paldies! Paldies, Jazlovetskas kundze. Lūdzu, Nu, nerakstiet vairāk savās lapiņās, kā jūs varat pateikt vienā minūtī, jo tulki taču nevarēs uh, visu iztūkot, un tad jums nevajag ne ņemt ļaunā saviem poļu uh, tautiešiem, ka viņi visu arī nesapratīs, ko es gribētu pateikt. Selimovičs kungs. Līvi, vēl koment. Paldies! Jāsaka, ka uh, Kosovas integrācija Eiropas Savienībā ir augstu jāvērtē, un es ceru, ka vēl vairāk Balkānu valstu varēs kļūt par ES dalību valstīm. Protams, viņiem ir jānormalizē attiecības ar Sērbijas minoritāti. Kosovas status ir jāatzīst, un tāpat Kosovai ir jāuzlabo attiecības ar Serbiju. Nu, tas ir īstenībā tāds process, eh, kam ir jābūt apusējam. Kosovas leģitīmā valdība ir darījusi visu, kas ir tās spēkos, lai varētu vienoties. Mums nevajadzētu uh, nu, kaut kā mēģināt uh, ietekmēt šīs sarunas nelabvēlīgā veidā, bet nu, nedrīkst arī izmantot uh, ļaunprātīgi vairākus uh, startautiskos instrumentus, lai izcīnītu savas varas cīņas. Es biju, balsoju par ziņojumu, jo šeit ir pausta ES un arī valstu uh, vēlme problēmas atrisināt. Paldies tagad, Polča kungs. Jā, esam, esam presvedčeni. Paldies, priekšsēdētāji. Es personīgi esmu pārliecināts, ka Kosovai ir nepieciešams ierādīt skaidru nākotnes ceļu, un tāpēc es atbalstīju šo rezolūciju. Es arī atzīstu to, ka Kosova ir milzīgi progresējusi, uzlabojusi valsts funkcionēšanu, arī publisko dienestu sistēmu sakārtos, bet ir arī ļoti lielas problēmas, kā piemēram bezdarbs, un kā arī, protams, korupcija, organizētā noziedzība, teritorija nav viendabīga, bet tomēr mums ir jāparāda šai valstī ceļš uz Eiropas Savienību, jo tā ir vienīgā valsts, kas ir tik tuvu šai ziņā, par to mēs rakstam arī mūsu rezolūcijā, un tāpēc mēs nedrīkstam pieļaut šīs valsts izolāciju, ļoti svarīgi ar to sadarboties, arī nodrošināt viņu iesaistīšanos, un viņi arī migrācijas krīzes noregulēšanā piedalās. Paldies, Polčaka kungs! Tie bija balsojumi skaidrojumi par Kosovas rezolūciju. Tagad būs balsojuma skaidrojumi, kas veltīti rezolūcijai par situāciju Lībijā. Hanan kungs jau ir devies prom, tagad pospišil kungs. Děkuji pěkně, pane předsedo. Paldies, priekšsēdētāji. Vakardien, kad norisinājās debates par Lībiju, uh, Mēs runājām par eh, Eiropas pilsoņu laupīšanu šajā valstī. Diemžēl ir arī kāds čehu pilsonis, kas jau 14 eh, mēnešus ir pazudis bez vēsts Lībijā, bet man vakardien nebija iespēja par šo jautājumu izteikties, tādēļ es lūdzu vārdu šodien. Es atbalstīju rezolūciju, jo man tā šķita patiešām vērtīga. Uh, Un tagad ir eh, runāts arī par politisko vienošanos starp konfliktējošām pusēm Lībijā. Diemžēl eh, parlaments šo vienošanos noraidīja un arī Nacionālās vienības valdība netika atbalstīta. Tieši tādēļ Eiropas Savienībai ir jābūt starptautiskajā arēnā ļoti aktīvai un jāpieprasa, lai visas iesaistītās puses atbalstītu vienotības valdību, jo šī ļoti trauslā situācija, nu, tad var tikai pasliktināties. Tādēļ es balsoju par uh, šo rezolūciju un ceru, ka puses vienosies. Paldies Pospešilkungam, tagad Mamikina kungs. Lies paldies jums, priekšsēdētāja kungs! kā mēs zinām kārtējo gadu lībijā turpinās nežēlīgs pilsoņu karš valda vardarbība tūkstošiem cilvēku kļūst par bēgļiem un nav īsti saprotams vai vispār septiņpadsmit septembrī ar ānu starpniecību parakstītā eh, eh, vienošanās par deputātu padomi un jauno vispārējo nacionālo kongresu var atnest lībijas iedzīvotājiem tik sen gaidītu mieru. tomēr pašlaik tas ir vienīgais dokuments kas ir uz galda lībija vispār potenciāli ir viena no bagātākajām āfrikas valstīm un vispār valstīm lielā tuvo austrumu reģionā. abstrahējoties bet noteikti neaizmirstot par mamera kadafi valdīšanas laika bijušajām problēmām tolaik dzīves līmenis valstī kadafi laikā bija ļoti augsts kamēr tas lielā mērā bija atkarīgs arī no ogļūdeņraža cenām līdzīgs līmenis atkal ir iespējami sasniedzams. līdz ar to mums jāpievienojas visiem lai palīdzētu lībijai atgriezties civilizēto valstu saimē. paldies! Paldies, Mamikinkungs. Un tagad uh, Jāra kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vāciešiem ir, uh, nu, tāds teiciens, ka gribēja kā labāk sanāca kā vienmēr. Nu jā, Lībija ir skaidrs piemērs tam un, protams, mums ir uh, arī uh, jānosauc šie cilvēku tiesību pārkāpumi valstī, bet Lībijas piemērs ļoti labi demonstrē to, kas uh, ir īstenībā pieļauts gāžot diktatoru Un eh, jāsaka, ka tā bija arī kļūda, jo valstī tagad valda pilnīga katastrofa. Mēs viņiem palīdzējām šo diktatūru gāst, bet tad mums arī vajadzēja viņiem palīdzēt veidot demokrātiskās struktūras. Un jāsaka, ka nu, tur nav darbojošos eh, struktūru šajā valstī, un kolēģis pirms tam jau teica, ka arī dzīves līmenis ir krasi pazeminājies. Nu, tad mēs nevaram eh, teikt, ka Lībija ir laba labs Eiropas ārpolitikas paraugs. Nu, mums nu, nekavējoties ir jāgūst mācību no visas šīs situācijas. Paldies! Tas bija viss par Lībiju, un tagad būs balsojums skaidrojumi par rezolūciju situācija salu reģionos. Hēnēna kungs ir devies prom, tagad mamikina kungs. Paldies jums, priekšsēdētāji kungs! jāsaka ka pasaulē milzīgs visdažādāko salu skaits kontinentā vulkāniskas korāļu lielas mazas apdzīvotas neapdzīvotas un mazām salām salīdzinājumā ar lielo zemi bieži ir daudz grūtāk ierobežotu resursu dēļ kā arī nepieciešamības dēļ attīstīt specifisku infrastruktūru lai būtu savienotām ar lielo zemi ar savu valsti. viss tas viennozīmīgi attiecās arī uz eiropas savienību tāpēc e, ir nepieciešama maksimāli skaidra saprotamība attiecībā uz kopienas sala politiku par finansējumiem par programmām par pašu salu e, klasifikāciju un tā tālāk skaidrībai nepieciešama efektīvas tālākas attīstības stratēģijas izveidošanai un jāsaka ka e, nedaudz pārspīlējot var atzīmēt ka nauru piemērs ir, e, e, ir, ir tas kad, kad nauru viens no tām piemēram par to dažādu attieksmi pret salām īsāk sakot es atbalstu šo dokumentu. Paldies, Mamikina kungs. Stailers kundze tagad. You, uh, Paldies priekšsēdētāji. Jāsaka, ka salu uh, reģioni Eiropā ir kas uh, unikāls, un mums, protams, viņiem ir jāpalīdz jādomā par ilgtspēlīgiem energoresursiem. Tur patiešām salās slēpjas milzīgs potenciāls. Mums ir uh, jāpalīdz viņiem tas apgūt. Skotijā ir arī salas, tātad eh, mums ir ļoti daudz uh, atjaunīgo energo avotu, bet ir jābūt izglītībai, ir jāparūpēs par uh, iespējām studēt augstskolās un jāsaka, ka pie mums arī ir universitāte, kas uh, ļoti daudziem studentiem palīdz arī. Uh, tālmācības jomā un visu beidzot jāparūpējas arī par digitālo piekļuvu, digitālo sasaisti un ir jāgarantē, ka arī salās cilvēkiem ir pieeja ļoti ātriem internetu savienojumiem, lai digitālā revolūcija nonāktu arī pie viņiem. Un es lūgtu, lai jūs atbalstītu arī Skotijas salu kopienas. Paldies, Stailers kundze, tagad Kārkins kundze. Very... Priekšsēdētāji ar lielu lielu prieku uh, balsoju par šo rezolūciju, lai varētu pievērst vairāk uzmanības salu reģioniem, jādomā par īpašu nodokļu režīmu. Mums ir arī jāparūpēs, lai cilvēki nedotos prom no salām un paliktu tur dzīvot un strādāt. Es gribētu runāt arī par trim īrijas salām uh, un par uh, aviāciju uz šīm salām. Uh, Jāsaka, ka salu iedzīvotājiem ļoti patika līdzšinēja transporta pakalpojumi, bet tagad uh, Eh, ir bijuši mēģinājumi eh, lidmašīnas nomainīt ar helikopteriem. Eh, šīm trim salām nu, tas nu dienu nav paprātām. Ja mēs runājam par Eiropas regulu, par valsts pakalpojumu sniegšanu un vispārējais nozīmes pakalpojumiem, ir jādomā arī par transporta pakalpojumiem un, ja nav iespējams nodrošināt gaisa satiksmi, tad ir jādomā par pietiekam labām alternatīvām un mums Mums, mēs pieprasām labākus gaisa satiksmes pakalpojumus šo trīs salu iedzīvotājiem, jo viņi to ir pelnījuši. Paldies, tie bija balsojumi paskaidrojumi par uh, salām. Un tagad būs balsojums skaidrojumi par rezolūciju, kas attiecas uz ESIF. Hanan kungs ir devies prom, tādēļ došu vārdu Mamikina kungam jums priekšsēdētāja kungs! no četrpadsmit līdz divdesmitajam gadam eiropas struktūrālo un investīciju fondu budžets ir četri simt piecdesmit četri miljārdi eiro. Eh, tiek apzināta nodarbinātība iekšējais tirgus enerģētika ekonomika monetārie jautājumi migrācija viss kas. un uzmanība tiek sniegta gan lauku gan pilsētu apvidiem bet fakts ir tāds ka ar katru gadu tieši pilsētas spēlē arvien svarīgāku lomu jebkura līmeņa politikas veidošanā un tāpēc tieši tiem esif ietvaros Um, e, veltam mēs tik vislielāko uzmanību. ja nedaudz abstrahēties no tā ka arī manā valstī latvijā līdzpilsoņi e, masu emigrē no latvijas uz e, pārsvarā rietumeiropas valstīm esif deva manas valsts pilsētu attīstībai milzīgu atspērienu it īpaši digitālā jomā mājokļu renovācijā municipālās infrastruktūras atjaunošana un tā tālāk. līdz ar to es atbalstu šo virzienu nobalsoju par un ņemot vērā kā komisijai jābūt šim galvenajam faktoram esif veidošanā viennozīmīgi mums jāpievērš vislielāka uzmanība. Paldies, priekšsādātāji! Vietējās un reģionālās pašvaldības pilnīgi noteikti spēlē lielu lomu valsts pakalpojumu piedāvāšanā jebkur. Un šāda veida finansējums un palīdzība pašvaldībām ir ļoti vajadzīga. Jāsaka, pašreiz e, Skotijā situācija nav īpaši pozitīva. Nacionālistu vadītā valdība ir samazinājusi finansējumu vietējām pašvaldībām. Vietējo pašvaldību konvencija šobrīd cenšas pretoties budžeta samazinājumam, kur tiek runāts par 500 miljoniem mārciņu. E, un vakar Skotijas parlamentā piedzīvojām to, ka e, laboristu priekšlikuma attiecībā uz līdzekļu samazinājumu Eh, tika pieņemta, un tā rezultātā šī visa taupības budžeta rezultātā cietīs eh, valsts pakalpojumu un iedzīvotāji. Tad mēs runājam par tūkstošiem bērnu, kas eh, skolās nevarēs saņemt pakalpojumu, atbilstīgus pakalpojumus, un jāsaka, ka Tā, bērni taču ir mūsu nākotne. Mēs nedrīkstam šādā veidā nogriezt līdzekļus pašvaldībām, tā lai skolas arī no tā visa rezultātā cieši paldies. Stēlers kundzei tālāk Polčaka kungs. Priekšādātāji, paldies! Es nacionālā līmenī līdzdarbojos eh, kustībā, kas ir visai aktīva un strādā kopā ar reģionālām vietējām pašvaldībām, un tāpēc pilnībā atbalstīju šo ziņojumu pašvaldību loma ir ārkārtīgi nozīmīga subsidiaritātes principu kontekstā. Es esmu līdzdarbojies ar Eiropas politika veidošanā un domāju, ka visām šīm Eiropas mērogu politis, politikām ir jāietver arī zināma teritoriāla dimensija. Visa šī plānotā attīstība teritoriālā, reģionālā līmenī ir ārkārtīgi nozīmīga. Tā ir metode, kas ir jāizmanto. Tieši šādā veidā iesaistīsim NVO, pašvaldības, uzņēmē darbības kopienas. Uh, un tam līdzīgi. Ir atsevišķas valstis, kas nevēlas, izvar, ne, nevēlas izmantot reģionālās sadarbības metodu, nu tas nav atbilstīgi. Manuprāt, mums vajadzētu šīm valstīm pastāstīt, cik lielā mērā tieši attīstībai var palīdzēt šādas metodas izmantošana. Paldies, Paldies Polčakunkam, tas bija pēdējais skaidrojums par šo ziņojumu. Tālāk mēs nonākam pie nākamā pēdējā ziņojuma, par ko ska balsts skaidrosim. Un tas ir ISIS veikta reliģisko minoritāšu sistemātiska masveida slepkavošana. Pirmais kolēģis, kas izteiksies, būs Škripeka kungs lūdzu. Thank you, Mr. President. Priekšādētāji, paldies priecājos, ka Eiropas parlaments šodien pieņēma šo rezolūciju un līdz ar to spēr soli, lai vērstos pret īsis un dēs īstenotajām kristiešu slepkavošanām un slepkošanu, kas tiek veid arī pret cita veida minoritātēm. Protams, ka es atbalstīju rezolūciju no visas sirds. Es ceru, ka mēs apspiestajiem līdz ar to dodam cerību. Tas ir tikai pirmais solis, jo mums ne tik vien jāatzīst, ka pastāv šāda veida noziegumi no īsis un dēšu puses, bet mums arī jāatzīst šie noziegumi par genocīdu. Mēs turklāt arī parādām, ka mēs redzam, kas notiek šajās valstīs, un ka nesam eh, vienaldzīgi. Es gribu eh, turklāt noraidīt arī, ka humānā palīdzība ir vajadzīga, piemēram, daudzos Turcijas reģionos ir, jā, ir jāpalīdz eh, šim, šim reģionam, tur divi miljoni iedzīvotāji dzīvo ar vienu, tur tikai viens robežu čēršošanas punkts, un mēs varam atcerēties, ja mēs nevaram arī atrisināt Sīrijas krīzi, tad mēs varam vismaz šos divus miljonus cilvēku glābt no iznīcības. Uh, Paldies, tālāk. Nākamais runātais Holvenī. Paldies. Man jau ir apnicis ka visu laiku ziņās rāda tikai īsis. Es eh, šajā reģionā esmu bijis vairāk reizes. Un jāsaka, nu, ka tur visu laiku kaut kas notiek un jārīkojas steidzam, bet mēs esam pārāk gausi, tas ir vienkārši kauns. Mums taku beidzot ir jāpāriet no vārdiem pie darbiem un jādara kaut kas noderīgs. Eiropa līdz šim nav varējusi. Uh, uzņemties savu atbildību uh, reliģisko minoritāšu priekšā, it sevišķi tas skar kristiešus, pēc vairāku gadu kavēšanās, nu beidzot mēs kaut ko sākam darīt. Reliģiskās minoritātes noraugās uh, uz Eiropu un mēs nedrīkstam vairs ilgāk kavēties. Paldies! Paldies, Holenīkungs! Hanan kungs ir devies prom, tagad uzstāsies Pospišil kungs. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem podpořil toto usnesení. Priekšsēdētāji, paldies. Es atbalstīšu rezolūcijas priekšlikumu. Un iemesli tam jau tika minēti. Tas augtā islāma valsts nav piln, pirmkārtām pilnīgi kāda valsts, tā ir teroristiska grupa. Un ārkārtīgi labi, ka mēs skaidri un gaiši pasakām, ka tas, ko viņi dara, ir noziegums un ka turklāt viņu pastrādātais atbilst visiem kritērijiem, eh, kuru izmantošanas rezultātā, nu, piemēram, otrā un pirmā pasaules kara laikā šāda nozieguma tika nosaukt par genocīdu. Tā tas ir arī tagad un tajā brīdī, tad, kad islāma valsts tiks mm, sakauta, tad attiecīgi vainīgie būs jāsauc pie kārtības, pie tiesas, starptautiskās krimināla tiesas priekšā. Un otra lieta, ko gribēju teikt, ļoti labi, ka mēs nosotām arī tādu lietu kā kultūrvēsturiskā mantojuma iznīcināšana un sakām, ka tie, kas tirgojas ar tā visa rezultātā iegūtajiem priekšmetiem, arī būtu jāsoda Domāju, ka ārkārtīgi svarīgi to atcerēties arī mūsu dalībvalstīs, jo es saprotu, ka pastāv zināms pieprasījums pēc šādām precēm, jo citā taču nebūtu arī nekāda tirdzniecība. Paldies, Pospišiela kungs! Un visu beidzot, Mamīkin kungs! Liels paldies jums, priekšsēdētāja kungs! neatkarīgi no tā vai islāma valsts burtiski rīkojās izējot no islāma postulātiem vai pilnīgi to izkropļoja vienu nozīmīgi tas sastāvā normālu cilvēku nav jo ļoti vienkārši tam kas notiek dotajā brīdī tuvajos austrumos nav nekā kopīga ar cilvēcību. kamēr daesh aktīvi apspiež arī musulmaņus tas neiet nekādā salīdzinājumā ar to ko šie zvēri dara ar minoritātēm. kristieši jēzidi šabaki un pārējie neticīgie var pāriet islāmā vai nomirst citu alternatīvu nav. sen senām kopienām kuras pastāvēja kopš laikiem kad islāms vispār neeksistēja draud pilnīga iznīcināšana. viņi meklēja patvērumu viņi devās bēgļu gaitās šajā ziņā es gribu no visas sirds pateikties tiem kas organizēja simt četrdesmit deviņu asiriešu kristiešu bēgļu no ziemeļirākas transportēšanu uz slovākiju pagājušā gada decembrā. šie cilvēki starp citu pēdējie kas runā jēzus valodā aramiešu valodā. rezolūciju atbalstu. paldies! Paldies, Mamīkina kungs! Šķiet, ka Caborskas kundzes eh, pieteikums kaut kur ir pazudis. Došu viņai vēl vārdu. Paldies, priekšādātāji. Starptautiskajās tiesībās ir noteikti skaidri un gaiši kriteriji, ar ko tiek definēts, kas ir genocīds. Genocīds tie ir tādi akti, kuru mērķis ir iznīcināt kādu reliģisku vai kultūru, kultūras grupu, sistemātiski nogal, nogalinot šādu grupu, jeb kopienu uh, dalībniekus. Un mērķis ir iznīcināt viņus gan garīgi, gan fiziski. Kristieši un citas minoritātes Sīrijā un Irākā šobrīd tiek slepkavot, un tas tiešām ir genocīds. Tas mums arī jāpasaka. Tā ir pir, tas ir pirmais solis ceļā uz rezolūcijas pieņemšanu arī ANO drošības padomē, un starptautiskajā tribunālā, starptautiskajā krimināltiesā būs jāizmeklē šādi noziegumi. Šie noziegumi ir ļoti nopietni, un tieši tāpēc Eiropas Savienībai ir jāveido īpašs amats īpašs eh, pārstāvis, kas tādā gadījumā nodarbotos ar kristiešu un citu reliģisku minoritāšu eh, pārstāvju aizsardzību visā pasaulē. Es priecājos, ka šis priekšlikums tika pieņemts. Manuprāt, tas ir vēsturiski svarīgs notikums. Paldies! Paldies, Zaborskas kundze! Tagad eh, visi balsojumi skaidrojumi ir izsmelti. Šis pēdējais bija par īsis pastrādātajiem noziegumiem. Tagad mums ir eh, pārtraukums līdz 15. Tad uh, turpināsim darbu ar tiem, kas vēl ir palikuši šeit.